Welcome to this extraordinary. Sveicināti, kolēģi! Laipni lūgti šajā ārkārtas ārlietu komitejas sēdē. Esam nedaudz iekavējuši, tādēļ piedāvāju uzreiz ķerties pie darba. Mums ir jāpieņem darba kārtība. Ja jums nekāda iebilduma nav, tad es piedāvāju to pieņemt uh, pašreizējā versijā. Man kā priekšsēdētājiem nekādu paziņojumu nav. Līdz ar to varam uzreiz pāriet pie trešā darba kārtības punkta. Gribēju pie mums laipni nūkt komisāru Oliveru Varhējī, kas runās par paplašināšanās metodoloģijas modernizāciju. Komisāra kungs, mēs di pirms divām nedēļām vienojāmies par šo viedokļu apmaiņu. Esam jums ļoti pateicīgi, ka tik ātri atsaucāties mūsu uzaicinājumam. Un jūs tādā veidā tagad iesaistāties tiešās atklātās diskusijās ar parlamentu Un tā ir parlamenta loma. Mums ir tiesības regulāri tapt informētiem par visām šīm norisēm. Mums ir tikai 45 minūtes atvēlētas, tādēļ lūgtu komisāru kungam nerunāt ilgāk par 10 minūtēm, lai deputāti varētu uzdot jautājumus. Būšu arī stingrs attiecībā uz saviem kolēģiem. Lūdzu, komisāru kungs. The president. Thank you very much for the... Paldies, uh, priekšstādātāja kungs, uh, paldies, uh, ka esat sarīkojuši šādu sēdi, lai es jūs varētu iepazīstināt ar jauno komisijas priekšlikumu saistībā ar paplašināšanās metodoloģiju Rietum Balkānos. Man ir patiešām liels gods šodien atrasties Eiropas parlamentā un runāt par Rietumu Balkānu Eiropas integrācijas perspektīvām. Eiropas Savienības Turpmāka paplašināšanās ir viena no mūsu prioritātēm un dalību valsts statusu iegūšana Rietumbalkānu valstīm arī ir ļoti ģeopolitiski svarīga. Tas var veidot Eiropu vēl spēcīgāku un integrētāku. Mēs strādājam aptuveni trīs virzienos un tādējādi mēs mēģinam tādu jaunu dinamiku radīt. Uh, paplašināšanās procesā. Pirmām kārtām uh, mēs esam tātad pieņēmuši jauno sarunu vešanas metodoloģiju. Un iestājas sarunas uh, tiks uzsāktas ar Ziemeļu Maķedoniju un Albāniju, tā ir šī otrā virzība, un trešām kārtām jāpiemin um, ambiciozs investīciju plāns visā Rietumu Balkānu reģionā, ko liksim priekšā Zagrebas samitā 6. 7. maijā. Uh, Mēs vēlamies, lai iestājas sarunas būtu tādas uh, ticamākas, uh, atvērtākas, paredzamākas un lai tiktu ņemtas vērā visas svarīgākās politiskās vadlīnijas. Mēs nevēlamies pilnībā mainīt uh, paplašināšanās procedūru, bet vēlamies uzlabot to. Un galvenais mērķis ir um, iestāja un dalība valsts status Eiropas Savienībā. Uh, Mēs domājam, kā to varētu labāk īstenot, protams, parūpēties par to, lai valsts īstenotu visas tiesiskuma un ekonomiskās reformas. Reformām ir jānes cerētie augļi, radot darba vietas, pārticību un piedāvājot arī uh, reģiona valstu iedzīvotājiem visas viņiem pienākošās privilēģijas. Mums ir jāprūpēs, lai reformas ne tikai tiktu veiktas, bet lai to temps tiktu pātrināts. Un mēs balstām metodi metodoloģiju uz četriem principiem. Pirmkārt, šī uzticamība. Iestājas procesam ir jānotiek tādas apusējas uzticības un saprašanās gaisotnē. Rietumbalkānu līderiem ir um, jādara vairāk, lai iztenot pieprasītās reformas, it sevišķi tiesiskumu jomā. Tādējādi dalību valstu pilsoņu iespējamās bažas varēs vienkāršāk izgaisināt. Ir jāpievērš uzmanība arī pamatiesībām. Tā ir reformu īstenošanas esence ir jāveic arī, protams, valsts aparāta reformas un jāizteno visi ekonomiskie kritēriji. Ko tas nozīmē Eiropas Savienībai? Mums, protams, arī ir jāpilda savas saistības, solījumi, ko esam devuši. Dalību valstīm ir jāpiekrīt nākamajam sarunu posmam. Otrām kārtām tāda pārliecinošāka politiskā vadība ir jābūt saskatāmiem politiskajiem līderiem abās sarunu vedēju pusēs, ir jābūt arī regulāriem ES Rietumbalkānu samitiem un ministru sanāksmēm. Uh, gribam, lai dalību valstis procesā tiktu ierais, iesaistītas aktīvāk, lai tās varētu būt klāt uh, visā jau no paša pirmās procesa dienas, palīdzot arī reformu procesā. Trešām kārtām vēlamies, lai process kļūtu dinamiskāks un tādēļ. Um, Sarunu vēršanas nodaļas ir sadalītas sešās daļās. Uh, Pamattiesības, vienotais tirgus, zaļais kurs, ilgspējīga savienojamība, resursi, lauksaimniecība un ārlietas sadalot nodaļas atbilstoši politikas jomām ļaus iesaistīties tādās padziļinātākās diskusijās par konkrētām jomām un sektoriem. Un par katru šo tematisko loku mēs varēsim um, tātad atvērt vienlaicīgas sarunas. Ja runājam par ekonomiskiem kritērijiem, uh, tiesiskumu un konstitucionālajām reformām, tam, protams, uh, būs uh, svarīga loma. Šis būs, šī būs pirmā saruna neodaļa, ko atvērsim, un to aizvērsim kā pēdējo. Mums ir jāsasniedz progress šajās jomās, pirms varam sākt citus, eh, apspriest citus nodaļu eh, klasterus, tā teikt. Un ir arī jāierobežo eh, laiks, kas ir atvēlēts vienas nodaļu grupas apspriešanai uz kādu gadu. Protams, ir jābūt savstarpējai uzticībai, mums ir jāpaziņo, ko mēs sagaidām no kandidātu valstīm, definējot nepārprotams kritērijus un priekšnosacījumus, novērojot arī panākto progresu, bet ir arī jāinformē, kas var notikt, ja progress netiek panākts pietiekami laicīgi. Mēs arī radām, um, mēs motivējam valstis, ir konkrēti stimuli, ja galvenās reformas ir īstenotas, ļaujot izmantot arī Eiropas Savienības tirgus, jo ātrāks reforma temps, jo ātrāk valsts var uzsākt ceļu ES integrāciju integrācijas virzienā. Bet eh, tāpat laikā arī dalību valstīm ir jābūt mm, šai drošības sajūtai, ka um, ir arī zinām pasākumi, ja visas reformas netiek saulēcīgi īstenotas vai ir pārliecīgi ilga stagnācija, kā arī uh, regress. Un Komisija tātad ir gatava uzsākt iestājas sarunas ar Albāniju un Ziemeļu Maķedoniju, cerot, ka to varēsim darīt jau pirms Zagrebas samita. Abas valstis ir ļoti smagi strādājušas. Mēs turpināsim sekot panāktajām progresam un ceram, ka jau šo mēnesi būs arī jauns posms uzsākums mūsu attiecībās. Gatavojoties Zagrebas samitam, mēs arī izstrādāsim priekšlikumu veltītu ekonomiskajai attīstībai. Mēs vēlamies būt klātesošāki Rietumbalkānos, veicinot investīcijas un ekonomisko uzplaukumu. Un noslēgumā gribēju pateikt, šī ir ļoti ambicioza programma. Mums būs nepieciešams jūsu atbalsts, lai to varētu īstenot. Mums kopīgiem spēkiem ir jāapzina, ko mēs varam darīt, lai veicinātu arī zaļas investīcijas Rietumbalkānos. Uh, virzot uz priekšu sociālo, ekonomisko integrāciju, radot jaunas darba vietas, iespējas, uh, uzlabot jot, um, uh, investīciju un uzņēmēju darbības gaisotni, kā arī apstādinot uh, gaišāko galvu aizceļošanu. Paldies, un tagad atbildēšu jūsu jautājumiem. Bahei, thank you for your... Varheji kungs, uh, paldies par šiem ievadvārdiem. Ir ļoti daudz kolēģi pieteikušies runāt. Obviously not everyone will be able to speak. Protams, visi nevarēs izteikties, uh, bet tagad būs no um, ETP grupas pirmais koordinators, kas uzstāsies, tas ir Mihails Gālers. Divas minūtes katram koordinatoram. Paldies, komisāra kungs, paldies, ka jūs esat pie mums ieradies, paldies eh, par jūsu prezentāciju. Mēs ETP eh, e grupā augstu vērtējam eh, šo paziņojumu par jauno paplašināšanās stratēģiju. We are in a situation where this process... Un Labi, ka jūs mēģināt ienest jaunas vēsmas šajā procesā, eh, gribat eh, to radīt, eh, veidot tādu uzticamāku. Tas ir svarīgi gan um, dalību valstīm, gan arī kandidātu valstīm. Tad, kad visi kriteriji būs izpildīti, tad uh, valstis varēs uzsākt sarunas, un tas, protams, uh, ir ļoti veiksmīgi. Un Ja ir eh, vērojams regres, tad mēs arī varam bloķēt vai uz laiku pārtraukt sarunas eh, līdz tam brīdim, kad eh, atkal kaut kas tiks sasniegts. Tieši tādēļ ir labi, ka pastāv iespējas šīm valstīm ļaut jau piedalīties pirms tās kļūšas par dalību valstīm vairākās programmās. Uh, un tas noteikti kalpos kā papildus motivācija. Runājot par politiskajiem aspektiem, ir ļoti labi, ka ir tādi mehānismi, kas ļauj arī dalību valstīm ar ekspertu uh, starpniecību piedalīties sarunās, uh, tātad būt arī pilntiesīgiem šī procesa līdzdalībniekiem, uh, ka tas nenotiks tikai kaut kur uh, Brīseles birojās aiz slēgtām durvīm. Un es ceru, ka arī Eiropas parlaments procesā tiks pietiekam lielā mērā iesaistīts. Es augstu vērtēju to, ka šajā paplašinātajā dialogā īpaši loma ir atvēlēta tieši tiesiskumam. Un spēcīgāka politiskā loma ir atvēlēta arī mūsu institūcijām. Paldies! Paldies, Mihāla Galer! Pirms noskatīsimies filmu uz ekrāna došu vārdu Tanīno Piculam. Paldies, priekšsēdētāji, godātais komisāra kungs. Sākumā vēlējos jums pateikties par pašaizliedzīgo darbu tik svarīgā nozarē un ir ļoti labi, ka ir sagatavota arī jauna metodoloģija. Eiropas vēsture ir paplašināšanās vēsture. Eiropas Savienība var atjaunot uh, Um, dažādos līmeņos, un uh, jāsaka, ka viens process neizslēdz otru. Mēs esam piedāvājuši šo perspektīvu Rietumu Balkāniem, un mēs uh, sociāli demokrāti alaži esam to atbalstījuši. Ir labi, ka komisija ir gatava būt tāda uh, paplašināšanās procesa uzraudzītāju un sargātāju Rietumu Balkānu. Uh, Valstu iestāja uh, ir viena no prioritātēm šai komisijai. Tas ir ļoti labi. Ja runājam par Melnkalni, uh, Ja šī jaunā, meta, vai šī jaunā metodoloģija uh, tiks attiecināta arī uz Melnkalnu un Serbiju vai tikai uz tām valstīm, kuras jau ir uz uh, sarunu uzsākšanas sliekšņa? Ko tad tas nozīmēs? Vai valsts paši to varēs izvēlēties? Jūs arī pieminējāt tādu ambiciozu investīciju plānu šīm valstīm, vai ir jau kaut kādi konkrēti datumi zināmi un uh, kādi plāni ir jau sagatavot vai ir kaut kādas iestrādes? Uh, Vai jūs varētu arī eh, kaut ko vairāk pateikt eh, par eh, sarunu vešanas garumu, par to, ka vienai nodaļu grupai tiek atvēlēts vidēji gads, nu tad tas nozīmē, ka vidēji sarunas prasīs kādus sešus gadus, lai iziet cauri visām šīm nodaļu grupām. Paldies tagad Valtmans kundze riņu vārdā. Sveicināti, komisāra kungs, paldies par šo informāciju. Jā, jā, es saprotu, kolēģiem ir jāuzliek austiņas. Paldies! Es uh, gribētu teikt, ka šīs reformas uh, ir ļoti ilgi gaidītas. Mēs vēlamies vairāk caurskatāmības, vairāk atklātības. Ir jauki, ka ir šī jaunā stratēģija. Uh, ir nepieciešama prognozējamība, uzticamība. To arī Eiropas Savienības pilsoņi vēlētos no mums sagaidīt. Labi, ka tās ir jūsu prioritātes, un vēl jaukāk ir eh, lasīt, ka pamatiesības un tiesiskums šeit eh, ir nu, tādas galvenās paradigmas. Uh, valstis var kļūt par Eiropas Savienības dalību valstīm tikai tad, ja pilnībā ievēro tiesiskumu un uh, pamattiesības. Ļoti labi, ka tas šeit ir pieminēts. Mūsu grupu sauc Riņu Eiropu, tātad atjaunot Eiropu. Mēs allaž domājam par šīm reformām. Mums ir jābūt iespējai integrēt jaunās dalību valsts Eiropas Savienībai Un uh, drīz būs arī šī konference veltīta Eiropas nākotnē. Gribēju to arī atzīmēt. Tā noteikti labi iedarēsies visā šajā jaunajā stratēģijā. Un kas notiks? Vai šī jaunā stratēģija jau uzreiz tiks attiecināta uz tām valstīm, ar kurām sarunas jau notiek? Es gribēju tikai tādu precizējumu. Paldies! Paldies! Ideja grupas vārdā nē, neviens nav izteicis vēlmi runāt. Jūs esat no ID grupas? Lūdzu, jā, nu tad ieslēdziet mikrofonu. Paldies, priekšsēdētāji. Mani interesē, kā konkrētā veidā jūs struktūrāli esat nolēmuši garantē to, ka tiesiskums šajās valstīs tiks cienīts? Kādas garantijas uh, pastāv? Kā mēs varam nodrošināt, ka tās kļūs par patiesi tiesiskām valstīm un uh, ir jāgarantē, lai visi tiesiskas un modernas un eiropeiskas valsts principi tiktu uh, ievērot labi, nu metodoloģija tiks mainīta, bet kā jūs šīm valstīm palīdzēsiet procesa laikā? Paldies! Thank you. For... Paldies. Tagad no zaļajiem. Lūdzu. Fon Kram un Tāpadela kundze. Paldies, komisār kungs, kas stādījāt mums priekšā jūsu priekšlikumu. Mēs to atbalstām, jo tas atbilst Tesaloniku saistībām un tas arī balst, atbalsta šo te pieeju, ka mēs uh, vērtējam sasniegto. Mēs atbalstām arī šo klasteru sistēmu, runājot par sarunu sadaļām. Jūs arī minējāt, ka mums ir um, jāpadara šīs te uh, sarunu process dinamiskāks, lai valstīm būtu iespēja piekļūt um, tātad saņemt arī um, atgriezenisko saiti reakciju no mūsu puses, un mēs arī gribētu stiprināt uh, šo te elastību sarunās ar Serbiju un Melnkalni. Bet ir viens punkts, uh, kuru mēs uh, tomēr nedaudz kritiski skatām uh, pārskatītās metodoloģijas um, kontekstā, proti tas ir dalībvalstu ieguldījums. Tas nav mūsu interesēs panākt tādu politizētāku um, pieju, radīt šos datus tādā politizētā veidā, to, no tā mums tiešām vajadzētu izvairīties. Un um, ir um, komisijas eksperti, kas ilgi jau pie tā strādā, un viņiem vajadzētu šos pamatdatus arī uh, radīt, un nevis dalību valstīm, lai nebūtu šo politisko interešu. Un ir vēl viena lieta, Mēs gribētu uh, redzēt, ka Kosova um, būtu pēc iespējas drīzāk pilnībā atzīta. Jūs runājat par uh, attiecību normalizāciju starp Serbiju un Kosovu, bet uh, mūsu mērķis ir pilnīgi atzīta valsts. Un mūsu interesēs, protams, ir panākt māja uh, sākumā uh, paketi uh, pirms samita. Cerams, ka jūs uz to arī virzīsieties. Paldies tagad Anna Fotīga no EKR grupas. Paldies priekšsēdētāji komisāra kungs, sveicu jūs afet. Paldies, ka dalījāties ar mums ar šo komisijas paziņojumu par paplašināšanos. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ņemot vērā mūsu reakciju uz agrākajiem padomas lēmumiem. Es domāju, ka šie piedāvātie priekšlikumi patiesībā apkopoju visu, kas jau tika uh, sastādīts uh, kā ES pieredze ar paplašanāšanos, bet tas ir ļoti skaidri apkopots un precizēts, uh, Un es domāju, ka tas būs arī skaidri mūsu partneriem. Tas viņiem ļaus novērtēt eh, visu šo procesu un arī eh, varbūt citām iespējamām kandidātu valstīm no tā paša reģiona, kuras eh, tā kā domā par šo virzību. Es atbalstu to, ka tiek uzsvērti Kopenhāgenes kritēriji, uh, un sarunu sadaļu klasteru uh, veidošana, manuprāt, ir ļoti uh, prātīga pieeja, tas uh, dinamizēs šo procesu, un tikpat svarīgi ir arī parādīt uh, iespējas, tātad skaidrs perspektīvas noslēgt sarunu sadaļas. Ir šis uh, visaptvarošais klasters, un tas ir labi. Ko es redzu šajā priekšlikumā, kas, manuprāt, ir labākais tajā? Uh, tas ir tas pozitīvais vēstījums, un mums ir vajadzīgs tiešām ļoti pozitīvs signāls, ko Eiropas Savienība raidītu savām kaimiņu valstīm un arī starptautiskajai sabiedrībai, un jo īpaši e, tām valstīm, kas gribētu mums pievienoties. Šis process ir īstenojams, tas ir iespējams, e, e, mēs varam sasniegt solīto, tādam ir jābūt signālam. Un uh, mans jautājums ir gan par uh, Ziemeļmaķedoniju, gan Albāniju un to, kā jūs vērtējat reakciju padomē. Paldies! Nesmu saņēmis nekādus pieteikumus no GNGL e grupas. Kāds tomēr grib runāt? Es atvainojos, neredzēju jūs. Lūdzu. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την... Paldies, priekšsādātāji. Θεωρούμε ότι οι λαοί έχουν το απόλυτο δικαίωμα να. Godātais komisāra kungs, mēs uzskatām, ka cilvēkiem, protams, ir eh, tiesības eh, noteikt savu nākotni. Mums nav tomēr tiesības eh, par viņiem smieties, kas attiecas uz Eiropadomes lēmumu pirms dažiem mēnešiem bija dažas valsts, kuru dēļ tika liekts uh, Ziemeļmaķedonijai un Albānijai um, turpināt sarunas. Uh, jūs runājāt vairāk par metodoloģiju un par to, kā mēs um, strādāsim ar šīm valstīm, un tomēr jūs nerunājāt par uh, šo te saturisko jautājumu, kas mūsuprāt ir šīs te piedāvātās padomas izmaiņas. Uh, komisijas un padomas piedāvātās izmaiņas, eh, tās šīm valstīm nepalīdzēs. Jūs lūdzāt Eiropas parlamenta atbalstu, bet neminējāt, kāda būs Eiropas parlamenta loma. Vai esat gatavs sniegt šādu lomu Eiropas parlamentam? Paldies! Labi, paldies! Šī bija pirmā kārta uzstājās politisko grupu runātāji, un tagad es gribētu dot vārdu par Heikungam komisāram, lai viņš var pēc iespējas uh, vairāk, uh, uz pēc iespējas vairāk jautājumiem atbildēt. Paldies, priekšsādātāji! Saņēmu vairākus jautājumus par Eiropas parlamenta lomu šajā procesā. Eiropas parlaments uh, ir uh, politiskās uh, arēnas daļa, Tas dod savu ieguldījumu jau diezgan lielā apmērā, bet ja jūs paraugāties uz dokumentu un izlasāt to, tad uh, progresa pārbaudīšana, ieviešanas pārbaudīšana tur um, jūs redzēsiet, ka mēs uh, vēlamies šeit piesaistīt uh, asociācijas struktūras padomi, komiteju asociācijas un arī šo uh, jaukto parlamentāro komiteju um, struktūras, jo mēs šīs institūcijas gribam labāk izmantot, lai pārbaudītu situāciju uz vietas, ieviešanas tempu, runājot par reformām. Un tādējādi kontakti ar šo valstu nacionālajiem parlamentiem ir izšķirīgi svarīgi, jo viņi veids diezgan lielu daļu darba, un tāpēc es aicinu šim parlamentam man palīdzēt sniegt jūsu ieguldījumu, jūsu novērtējumu pēc šiem te kontaktiem um, jauktajā parlamentārajā komitejā, kā jūs vērtējat lietu attīstību uz vietas, un es aicinu jūs arī nodot signālu nacionālajiem parlamentiem, kad ir runa par uh, prātīgām reformām, kuras ir uh, jāievieš, un dažkārt tur ir vajadzīga konstitucionālais vairākums, un šis darbs būs ļoti svarīga daļa jaunajā metodoloģijā. Bija ļoti daudz jautājumu par Serbiju un Melnkalni. Ja nemaldos, kāds atsaucās uz manu preses paziņojumu. Jā. Serbija un Melnkalne jau Uh, ved sārunas, un tāpēc uh, spēles laikā ir ļoti grūti mainīt mērķi. Un mēs arī notais, netaisāmies darīt, bet ar jauno metodoloģiju šis process varētu kļūt dinamiskāks. Tātad ir viņiem iespēja um, optīni izvēlēties Un es eh, došu jums tādu pašu piemēru, kā es teicu presē, ekonomiskā puse. Ja viņi grib pātrināt ekonomiskās reformas, tad viņi var izmantot klasteru sistēmu, lai to darītu. Un tādā veidā viņi varētu izvēlēties piedalīties šajā konkrētajā jomā un izmantot klasteru sistēmu. Tātad mēs izmantosim šo klasteru metodoloģiju šajā konkrētajā jomā. Tā tas tad darbotos. Uh, par šo viena gada solījumu, par to arī bija jautājums. Gribu skaidri teikt, tas ir politisks piedāvājums no mūsu puses gadījumos, kad visas reformas ir paveiktas pirms uh, klastera atvēršanas vai brīdī, kad mēs atveram klasteri, mēs uh, atvērsim visas saistītās sadaļas. Un tad sarunas būs par reformu ieviešanu. Un tad netiks runāts par uh, likumdošanas darbu, kas vēl ir jāveic, bet par pašu ieviešanu. Un tāpēc es domāju, ka ja ir uh, griba, gribēšana iesaistīties tādā efektīvā veidā no kandidātu valstu puses, tad mums vajadzētu gada laikā šīs sarunas noslēgt. Bet tas ir piedāvājums, tas ir atkarīgs no uh, sasniegtā, no reformu uh, ziņā paveiktā, iekļaujot arī uh, ieviešanu šajās valstīs. Dalībvalstu ieguldījums un kāpēc tas ir būtisks? Cik es saprotu uh, no sarunām ar uh, kontaktiem, ir tāda kā neatbilstība runājot par eh, attīstības novērtējumu uz vietas, un tāpēc, ka ir šī neatbilstība, vismaz divos gadījumos dalībvalstis uh, nespēja piekrist sarunu uzsākšanai. Bija pēdējā brīža pārsteigumi, runāt par novērtējumu. Es gribētu izvairīties no šādiem pēdējā brīža pārsteigumiem. Es gribētu tādu kopīgu izpratni par to, kas notiek uz vietas, eh, un tas nozīmē, ka mēs sadarbojamies. Tas ir tiešām ļoti svarīgi, jo tas arī veidos uzticību um, šīm eh, kandidātu valstīm eh, dalību valstīs. Tālāk, kā parādīt, ka mēs varam noslēgt sarunu sadaļas? Uh, Tas ir tieši viens no tiem prioritāriem jautājumiem, kurus es esmu uzsvērs, proti, ka mums vajadzētu saīsināt to metodoloģiju, kas mums tagad ir, kas nozīmē 6 līdz 8 gadus sarunu par atsevišķām sadaļām. 6 līdz 8 gados uh, valstī būs vismaz divas valdības bijušas. Tas nozīmē, ka kaut kas sāk virzīties uz priekšu, un ja mēs tiešām gribam nostiprināt reformas, mums vajadzētu uh, panākt to, lai uh, sadaļas var slēgt agrāk un reformas var pabeigt tādā saprātīgā veidā, un tad mēs tiešām varētu arī uh, konstatēt progresu to ieviešanā. Pēdējie divi jautājumi, kas ir mainījies kopš oktobra? Mēs uh, Eh, ļoti aktīvi eh, sadarbojamies gan ar dalību valstīm, ne tikai tām, kurām ir bāžas vai kurām ir bijušas bāžas, eh, kurām tās bija oktobrī, bet ar visām dalību valstīm. Un to pašu es daru arī ar Rietumbalkāniem, lai izpratu problēmas sakni, un es gribu risināt šo, šo te problēmu pamatu. Uh, lai varētu uzsākt uh, iestājas sarunas ar šīm divām valstīm. Un jums bija jautājums par Eiropas parlamentu lomu, bet man liekas, ka uz to arī atbildēja. Paldies! Thank you, Commissioner! Lielas paldies, uh, komisāra kungs! Es saprotu, ka jums ir jādodas uh, prom, bet uh, varbūt mums ir laiks vēl kādam jautājumam. Ir ļoti garš deputāta saraksts. 15. Jūs noteikti būsiet eh, par vēlu uz nākamo tikšanos. Eh, tagad došu vārdu kolēģiem, bet eh, lūdzu tikai vienu minūti katram. Zovko kundze, ETP. Paldies, priekšādātāji! Paldies arī komisāram. Es apsveicu šo jauno metodiku un uzskatu, ka tās ir lieliskas ziņas Horvātijai, jo tā ir dalībās, kas atrodas pie ārējās robežas. Uh, viens miljons un vairāk nekā simts tūkstoši Bosnijas Hercegovinas uh, iedzīvotāju uh, ir Eiropas Savienības pases. Mūs ļoti uztrauc šo Eiropas Savienības pilsoņu situācija otrā robežas pusē. Šī jaunā metodika mums ļaus izveidot pastāvīgu mieru un stabilitāti šajā reģionā, jo tas eh, nodrošinās labāku situāciju arī šiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Dalībvalstīm līdz ar to būs lielāka teikšana paplāšanāšanās procesā, kas eh, pašlaik ir galvenokārt Eiropas komisijas ziņā. Un Eiropas komisija uh, tiek kritizēti par tās vērtējumiem. Es uzskatu, ka Eiropas parlamentam arī vajadzētu palielināt lomu šajos procesos, un liels paldies par jūsu iesaisti. Paldies Zofko kundzei, tagad Kučuka kungs, viņš ir referents par Ziemeļu Maķedoniju. Komisāra kungs, liels paldies, ka ieradāties. Paldies arī par šo jauno priekšlikumu par metodiku. Es domāju, ka tas izmainīs realitāti, tas viss padarīs dinamiskāku un mēs varēsim arī nodrošināt daudz labākus rezultātus reģionā. Man ir vairāki jautājumi. Mana kolēģe Anna Fotiga jau pieminēja to, ka šis dokuments kopumā ir pozitīvs, taču mēs vēlamies arī pozitīvu iznākumu. Cerams, ka tas būs martā eh, Ziemeļa Maķedonijai un Albānijai, un, protams, mēs ceram arī uz Zagrebas samitu. Jūs pieminējāt arī pēdējā brīža pārsteigumus. Jā, oktobrī Mēs izgāzāmies, bet vai mēs varam atļauties izgāzties vēlreiz? Uzskatu, ka nē. Kā jūs garantēsiet, ka nebūs šādas otrās izgāšanās? Otrais jautājums ir vairāk saistīts ar procesu. Es um, atbalstu to, ka eh, sarunu sadaļas tiek saliktas um, tādos dinamiskos klasteros, bet kas notiks ar ātrumu? Vai jūs pātrināsiet šo procesu, vai šīs sadaļas ātrāk tiks saliktas kopā pa tēmām? ID grupa Karopo kungs. Paldies, priekšādātāji! E, par jauno paplašināšanās metodi, ko es domāju, ka mums vajadzētu jo īpaši pievērst uzmanību šīs jaunās politikas e, uzsākšanai. Tas ir ļoti svarīgi arī tādām valstīm, kas ir uzsākušas sarunas, proti Melkāna un Sērbija. Arī tām vajadzētu piemērot šo jauno metodiku. Īpaši vajadzētu domāt par tiesiskumu un par ekonomiku. Kas notiek ar šīm jaunajām valstīm, kas jau ir dalība valstis? Vai mm, mums nevajadzētu šeit vairāk padomāt arī par to, ka uz šīm valstīm tiek izdarīts liels spiediens attiecībā uz klimata pārmaiņām. Galu galā arī kandidātu valstīm vajadzētu kaut ko darīt šajā jomā. Ja tās kļūs par dalību valstīm, tā tāpat to vajadzēs darīt. Saskaņā ar pēdējo statistiku Rietuma Balkānu valstis saskaras ar ļoti lielām problēmām. Šeit ir ārkārtīgi daudz uh, Uh, termoelektrisko centrāļu, plus vēl arī 200 tūkstošu šādu centrāļu uh, Eiropas Savienībā, mums noteikti vajadzētu uzlabot rezultātus šajā jomā. Zaļo grupa Lagudīnska kungs, uh, viņš ir, nesatvainojas, Strikas kundze. Kā jau mani kolēģi norādīja, mēs atbalstām šo klasteru pieeju, ko paredz paziņojums, un tāpat arī mēs atbalstām elastīkumu. Tas ļaus Eiropas Savienībai atbalstīt kandidātu valstis šī procesa gaitā. Tas, protams, varētu uzlabot uh, visu procesu un veicināt uh, pozitīvākus rezultātus. Bet uh, ir jautājums par šo lēmumu sarunas kā, pagriezt atpakaļ, tās apstādināt. Šeit man ir jautājums. Tiek minēts, ka uh, Nopietnos gadījumos eh, komisija var nākt klajā ar priekšlikumu par vienkāršotu procedūru. Gribētu zināt, kas tas īsti tāds būs. Tāpat arī ir jautājums par kvalificēto vairākumu, kas ir vajadzīgs, lai pavirzītu šo procesu atpakaļ. Kas tas īsti ir? Varbūt šeit eh, būs pieļaujama arī politiska patvaļa, un eh, līdz ar to tas viss būs ļoti nedroši konkrētajām valstīm. Pašlaik mums ir vienprātība attiecībā uz uh, Eh, lēmumiem, kas iet uz priekšu, bet kvalificētais vairākums savukārt ir vajadzīgs, lai paietu atpakaļ. Vai tas ir legāli, vai tas atbilst līgumam? Serbijas referents Bilčika kungs. Paldies, priekšādātāji, paldies arī komisāram, kas esat mūsu vidū. Es eh, patiešām augstu novērtēju šo paziņojumu un es ceru, ka tas arī norādīs, ka mēs esam apņēmības pilni uh, virzīties uz priekšu paplašināšanās jautājumos. Šim ir jābūt tām gadam, kad mēs patiešām panākam progresu. Tāpat arī uzskatu, ka mums vajadzētu šeit un arī mūsu partneriem reģionā to visu izziņot. Es priecājos, ka esat paziņojis par savu braucienu uz Serbiju. Un tāpat arī es uzskatu, ka eh, te vajadzētu intensificēt darbu visās frontēs Un šeit gribu runāt par konferenci par Eiropas nākotni. Arī šeit mums vajadzētu iesaistīt Rietumbalkānu valstis. Mums to vajadzētu ņemt vērā, tad, kad mēs runājam par to, eh, kā eh, nodrošināt eh, komunikāciju par paplašināšanos tuvākajos mēnešos. Man ir jautājums, mm, kā jūs saskatāt samierināšanas jomu šajā jaunajā politikā? Un šeit es nedomāju par jauniem aspektiem, bet gan par vēsturiskiem aspektiem. Pēdējie četri runātāji. Galas kundze. Paldies priekšādātā, paldies arī komisāram par to, ka esat ieradies un prezentējat šo jauno politiku. Mēs eh, uzskatām, ka Eiropas Savienībai ir jāsaglabā sava ticamība, ticamība pilnīgi visās jomās. Tieši tāpēc uzskatu, ka ir tikai slavējami ka esat tik ātri pārskatījuši metodiku paplašināšanās procesos. Uzskatu, ka šī politika ir pamatota. Priecājos, ka tās mērķis ir veicināt uzticēšanos un nodrošināt, lai šis izvērtēšanas process būtu efektīvāks. Domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi pateikt, ka mūsu kopējais mērķis ir skaidrs. Tātad Mēs vēlamies pēc iespējas ātrāk uzsākt iestāšanās sarunas ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju, un iespējams, ka tas varētu būt jau martā. Pēc jūsu vērtējuma, vai eh, pārējās valstis eh, arī iepriecinās šāda veida politika? Un priecājos arī par šo optīnu opciju tām valstīm, kuras jau ir tāda eh, tādā tālākā posmā iestāšanās sarunās, proti Um, Melkāna un Serbija, bet gribu zināt, kāds ir šo valstu viedoklis. Lagudīnska kungs, paldies un pavisam īsi, kā tas ietekmēs pārējās iestāšanās valstis, jo īpaši Turciju. Vai tas būs tāds tikai īpašs gadījums Rietumu Balkāniem, un, ja tā ir, tad kā jūs to izskaidrosiet mūsu turku partneriem? Paldies! Un pēdējais uh, Kubīlijus kungs un Mandla kungs. Paldies! Domāju, ka metodika ir ārkārtīgi svarīga, un mums, protams, visu to vajadzētu skatīt no pozitīviem aspektiem. Es varbūt atkārtošu jau uzdotu jautājumu, bet mēģināšu to vispārnāt. Mēs runājam šeit par paredzamību, un kandidātu valstīm ir jāveic reformas, kas ir objektīvi jāizvērtē, bet jautājums ir par paredzamību arī no Eiropas Savienības puses. Uh, Vai jūs uh, paredzat iespēju uh, pieļaut kvalificētā vairākuma balsojumu pilnīgi visos lēmumos, tātad uzsākt sarunas, uh, noslēgt nodaļas vai arī pagriezt sarunas atpakaļ? Pašlaik uh, šī paredzamība gulstas uz vienas valsts pleciem, tā var izlēmt kaut kādu vēsturisku iemeslu dēļ, ka tā nevēlas apstiprināt paplašināšanos, un tas apstādina pilnīgi visu procesu. Lukas Smandls. Paldies! komisārkungs. Paldies, ka visu to darāt. Es teikšu atklāti, es neesmu gatavs šeit izteikties kā pēdējais. Es uzskatu, ka tas bija tāds papildu darbs, un mēs zinām, kāpēc mums tas ir jādara. Mums nevajadzēja apturēt šīs sarunas. Un, uh, iespējams, mums vajadzēja rīkoties jau pirms Zagrebas samita. Uh, Mm, ekonomika, tiesiskums, demokrātija ir iekļautas jūsu jaunajā metodikā, taču man visā šajā tehnikā trūkst emociju, tātad šis Eiropas dzīvesveids. Galu galā cilvēks Serbijā un Kosovā ir tieši tāds pats cilvēks kā Austrijā, Francijā vai Polijā. Cilvēkiem reģionos tā trūkst. Mm, mēs uzticamies šim Eiropas reģionam, un mēs tāpēc nedrīkstam apturēt sarunas. Tāpat arī man ir jautājums, cik daudz dalībvalstīs būs vajadzīgas, lai apturētu sarunas vai pagrieztos atpakaļ. Natālija Lozo. Es apsveicu šo komisijas paziņojumu par to, ka beidzot mēs uh, virzīsimies uz priekšu paplašināšanās procesos, un tas vairs nebūs tikai birokrātisks process. Paplašināšanās ir politiska lieta gan Eiropas Savienībai, gan kandidātu valstīm. Šis uh, veids mums ļaus uzņemties atbildību, kas ir ļoti būtiski, un ja progress ir panākts, tad tas ir jāņem vērā. Tāpat arī ir jāņem vērā tas, ja ir vērojams regress. Es priecājos, ka tiesiskums tagad būs ļoti svarīga sastāvdaļa šajā iestāšanās ceļā, un tiesiskums nav tikai ķeksīts uz papīra, ko mēs parakstām. Mums jau ir pārāk daudz neliberālu demokrātiju Eiropas Savienības iekšienē, mēs citas tādas negribam. Tāpat arī mums ir uh, jāpriecājas par reformām, ja tiešām tās ir vērojamas arī klātienē. Tāpat arī es ceru, ka mēs būsim spējīgi paplašināties. Eiropas Savienības, Savienībai ir jābūt eh, spējīgai veikt reformas. Mēs nevaram uzņemt jaunas valstis eh, mājās, kas, kurās pašās nav ieviesta kārtība. Lielas paldies! Tagad eh, vārds komisāram. Jūs varat mēģināt atbildēt uz pēc iespējas vairāk no šiem uzdotiem jautājumiem. Paldies! Mēģināšu atbildēt uz visiem. Pirmkārtām, Tika uzdots jautājums par to, kā es varu garantēt pozitīvu iznākumu. To es nevaru izdarīt. Es arī neesmu šeit atnācis, lai to darītu. Es esmu atnācis, lai lūgtu jūsu atbalstu, lai mēs varētu to arī darīt kopā. Un šīs uzdevums mums būs jāveic kopā gan ar parlamentu, gan ar padomi, gan arī ar dalību valstīm. Viens cilvēks nevar apgalvot, ka tā notiks. Mums visiem pie tā būs jāstrādā. Es eh, patiešām vēršos pie visiem, lai jūs man palīdzētu to panākt, un lai iestāšanās sarunas eh, patiešām tiktu uzsāktas pirms eh, Zagrebas samita attiecībā uz šīm divām valstīm. Ja mums to neizdosies panākt, tad šī maksa būs ļoti liela. Mēs neesam to izdarījuši jau trīs reizes. Šī ir ceturtā reize, un, manuprāt, arī pēdējā. Iepriekšējā reize mēs zaudējām valdību šīs mūsu izgāšanās dēļ, Šoreiz es negribu riskēt ar to, ka notiks kaut kas līdzīgs. Tieši tāpēc es daru visu, kas ir manos spēkos, lai no tā izvairītos. Runājot par ātrumu, tas noteikti nav atkarīgs no manis. Mēs esam gatavi visu pātrināt, ja um, iestāšanās valstis arī ir gatavas to darīt. Mēs eh, tām palīdzēsim, ja tās būs gatavas, bet mēs nevarēsim palīdzēt, ja tās pašas eh, nepātrinās procesus par Serbiju un Melnkalni un par klimata pārmaiņām. Tieši tāpēc arī Zagreba būs tik svarīga. Tad, kad ir runa par ekonomiskās attīstības plāniem, mēs saskaramies ar ļoti lieliem izaicinājumiem, un mums vajadzētu palīdzēt eh, šīm valstīm to visu risināt. Viņu uh, finanšu kapacitāte ir daudz ierobežotāka nekā mūsējā. Tieši tāpēc mums vajadzētu pirmkārtām izlasīt tos elementus no zaļā kursa, ko mēs varētu īstenot ātrāk - atjaunīgā enerģija, energoefektivitāte, aprites ekonomika, sieviešana un tā tālāk. Mēs varam šo politiku iekļaut un īstenot jau pirms iestāšanās, tā lai līdz iestāšanās brīdim mēs būtu vienādās pozīcijās tika uzdot arī divi jautājumi par vienu no to pašu tematu. Kā mēs eh, varēsim nodrošināt šo pagriešanos atpakaļ un kāds vairākums ir vajadzīgs, eh, kādi mehānismi tiks piemēroti un vai tas ir legāli. Tas ir legāli, pretējā gadījumā mēs to nebūtu ieteikuši. Eh, šis apgrieztā kvalificētā vairākuma princips tiek eh, izmantots arvien vairāk politikas jomās. Tātad ir runa par divpaku, sešpaku, Eiropas robežu un krasta apsardzi. Ir ļoti daudz instrumentu, kur šo principu var piemērot. Ideja ir tāda, ka pašlaik Serbijas un Melnkalnes sarunu uh, ietverā tā ir vai nu komisija, vai arī viena trešdaļa no dalību valstīm, kas var nāk klajā ar priekšlikumu pagriezties atpakaļ, tātad apturēt sarunas, apturēt sarunas vienā sarunu sadaļā, vai arī at atvērt no jauna kādu jau iepriekš noslēgtu sarunu saduļu, sadaļu. Tātad šeit balsojums padomē ir svarīgs. Pašlaik tiek piemērots kvalificētā vairākuma balsojums. Ir vajadzīgs eh, kvalificētais vairākums, lai nobalsotu par šādu pasākumu. Mēs eh, savukārt iesakām, ka tā būs tikai komisija, kas varēs eh, ierosināt šādu priekšlikumu. Dalībvalstis, protams, var nākt klajā ar pamatotiem priekšlikumiem komisijai ierosināt šo procedūru, bet komisija tomēr būs tā, kas to izdarīs. Ja komisija to dara, ja komisijas priekšlikums ir, tad ir vajadzīgs apgrieztais kvalificētais vairākums, lai tu bloķētu padomē. Tātad līdz ar to viss šīs process ir labi līdzsvarots. Ja mēs rādzam, kā ir patiešām smagi, um, lieli trūkumi, mēs varam rīkoties ātri un ļoti skaidrā veidā. Tātad tik līdz, kā mēs uh, paziņosim par šo nolūku vienai valstī, es eh, domāju, ka sadarbības līmenis ievērojami pieaugs. Tātad, ja mēs paziņojam, ka mēs apsveram iespēju šādā veidā rīkoties. Es uzskatu, ka tieši tāpēc arī ir tik būtiski iekļaut šādu veidu procedūru. Tas ļaus mums īstenot visas reformas. Reģionālā sadarbība. Metodikā mēs esam stiprinājuši uh, vairākas vietas, tātad bez divpusēju konfliktu atrisināšanas reģionā nekādas paplašanāšanās nebūs. Mēs eh, turpināsim uz to uzstāt. Ar Zagrebas stratēģiju mēs veicināsim šo reģionālo sadarbību starp šīm valstīm. Mūsu plāns ir panākt, lai šis ekonomiskās attīstības plāns tiek gatavots visam Rietumbalkānu reģionam, ne tikai tām valstīm, kas ved sarunas. Tātad iekļausim arī Kosovu un Bosniju Hercegovinu. Kā to uztver skeptiskās dalība valstis? Nu, es eh, ceru, ka mm, attieksme būs pozitīva, man vēl ir jāiepazīstas ar presi. Pēc tam es tikšos arī ar padomu un redzēšu, kāda ir viņu reakcija. Kā valstis to uztver? Tad, kad es viesojos abās valstīs, kuras ir visvairāk par to uztraukušās, tās bija atklātas. Viņi man teica, ka viņi ir gatavi darīt visu, kas ir vajadzīgs, lai mm, panāktu dalību Eiropas Savienībā. Tad, principā, viņi gaida, ko mēs darīsim. Tad, kad es skaidroju plānus, viņi bija gatavi eh, jau iesaistīties. Es dzirdēju no viņiem, lai tik mēs ejam uz priekšu. Nu, es eh, ceru, ka mēs varēsim Eh, virzīties uz priekšu un sadarbība būs laba. Turcija. Ja jūs ieskatīsieties metodikā, tad eh, virsrakstā jūs redzēsiet Rietumu Balkāni. Un noslēgumā emocijas. Es jums piekrītu, emocijas var būt noderīgas, bet eh, pēdējā laikā mums ir bijis tik daudz emociju, ka mans mērķis bija šīs emocijas mazliet nomierināt. Uzskatu, ka ir vajadzīgs arī saprāts šajā procesā, lai mēs to varētu iedarbināt no jauna. Jums ir taisnība, jā, viņi visi ir eiropieši tieši tāpat kā mēs, un tieši tāpēc arī Zagreba būs tik svarīga. Ar šo programmu mēs vēlamies panākt, lai viņi mums pietuvinās daudz ātrāk un daudz tuvāk nekā iepriekš. Lielas paldies! Right. Colleagues. Lieliskie kolēģi, es pēc brīža slēgšu sanāksmi, bet es vēlējos vēl norādīt, ka parlaments reaģējas uz komisijas priekšlikumu ar AFET rekomendāciju par rietumu balkoniem, kas būs eh, jāpieņem pirms 2020. gada maija Rietumbalkānu samita. Liels paldies, komisārkungs, ka ieradāties, ka atbildējāt uz tik daudziem jautājumiem. Ja nav nekādu komentāru pie citiem jautājumiem, tad slēdz šo sanāksmi. Liels paldies visiem, ka piedalījāties!